un stabilitātes ziņā. Lūk, tas ir paziņojums, kurus vēlējos sniegt eh, Katrīnas Aštonas vārdā. Paldies jums par uzmanību. Paldies, komisāra Barņē kungs. Līdz ar to šīs debats ir noslēgtas. Nākamais darbkārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumu par eh, dažādu Eiropas uzraudzības iestāžu priekšsādātāju iecelšanu. Vispirms došu vārdu Djörī kundzei, un viņa runās padomas vārdām. Thank you very much, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsēd. Komisāra kungs, godātie deputāti, godātie bijušie kolēģi, paldies, ka devāt man iespēju padomas vārdā komentēt eh, priekšsēžu un izpildu direktoru uh, iecāšanas lietā par Eiropas jaunajām iestādēm. Kā jūs apzināties, es noteikumu, kurus pieņēmu mazāk pirms mazāk kā trim mēnešiem, padomē nedod nekādas skaidrs norādījums par to, kā būtu iecem šīs amatpersonas saskaņā ar ESA regulējumu. Priekšsēd valde ieceļ. Un te ir arī Eiros parlamentam sava joma, eh, loma, eh, kur šīm augstām amatpersonām ir, eh, viņas var tikt arī atceltas no amata, kur ir padoms tagad loma. Padom, kā līdzlikumdevējs ir vienojas ar parlamentu, šeit iekļaut normas, kas nodrošina, ka uh, valde, eh, valdes priekšsēdus un izpildirektors ir aizsargāti un viņiem jāievēro stingra neatkarība, lai viņi rīkotos Eiropas Savienības interesēs. Es varētu eh, šeit 40. Otrais, 46, 49 eh, mm, un 52 šo, šīs, šo normu pāntu noteikti jāievēro, bet pats galvenais ir skaidrs, ir tāds, ka valde, valdes priekšsēdus un izpildirektoram nevajadzētu uh, no ES institūcijām uh, val, uh, pašo dalību valstu institūcijām vai privātiem institūcijām saņemt norādījumus. Nevajadzētu ļaut ietekmēties no tiem ESA noteikumi arī nosaka, ka viņi ir pakļauti uh, ES institūcija eh, jāstrādā šo eh, noteikumiem. Eh, katras iestādes izpildirektors, valdes priekšsēdus un valdu tiek nozīmēt ļoti objektīvi, izma, ievērojot regulu 48 un 51 pāntu īpaši. Šeit ir svarīgi pieredze vadošā amatā, īpaši izpildirektoriem, un es zinu, ka abi šie pānti kā kriterijs min eh, zināšanas, finanšu institūciju un tirgu pārzināšanu, pieredzi finanšu uzraudzības un likumdošanas jomā, kas attiec uz finansējumu. Padomu ir augstām, eh, mēs noteikusi esai eh, pieņemot šos noteikumus, un es domāju, ka arī parlamentam ir augsti mērķi attiecībā uz tam tagad. Abām institūcijām kā budžeta iestādēm jānodrošina, kā šīs ambīcijas uh, atbalsotos eh, pienācīgā finansējumā katru gadu eh, uz komisijas budžeta priekšlikumu pamatu. Kā prezidentūra mēs arī eh, piešam lielu uzmanību tam, ka, lai viss dalībvalsts izpildītu savus pienākumus iepretim jaunām iestādēm. Padomē, kā līdzlikumdevējiem šķiet būtiski nozīmīgi, ka noteikumi, visas normas tiktu pilnīgi un uh, E, precīzi implementēts kā komisijas, kā līguma e, sarga. Mēs gaidām, ka tā tas būs. Kā jūs apzināties, komisija arī tikus cits uzticēts 55. E, apsvērumu punktā regulas izveidot kandidātu īso sarakstu shortlist un parlaments un padomu šai procedūrai piekrit, apstiprinot noteikumus. Tagad es ceru, ka vadītāji varēs uzsākt savu darbu pēc iespējas drīzāk, tas ir ļoti nozīmīgi. Es ticu, ka jūs piekrītiet, ka aģentūram jāsāk darbs pēc iespējas drīzāk. Tās ir ES eh, atbildes uz finanšu krīzes mestiem izaicinājumiem būtiski daļa. Mēs nevaram atļauties gaidīt, vilcināties. Esmu pārliecināta, ka var reiķināties ar parlamentu pilnu atbalstu, lai nodrošinātu pēc iespējas uh, uh, labāku eh, aģentūru darbu un ātrāku uzsākšanu. Godāt deputāti, eh, Eiropas parlamentam un padomē labi sadarboties. Eiropas saimnība ir guvusi jaunu pa, eh, finanšu sektoru uzraudzības struktūru. Tagad mums kopīga atbildība ir tā, lai šīs struktūras varētu uzsākt darbu pēc iespējas drīzāk. Kā e, prezentūras pārstāv parlamentu priekšā runāties esmu. E, apņēmis pilni strādāt ļoti cieši ar jums kopā un ceru, ka varēšu arī e, strādāt ar jums kā ar uzticam partneri. Paldies, e, priekšsēdžu kungs! Paldies, Džorī kundze! Tagad Barņē kungs, lūdzu, komisār kungs. Merci, monsieur le président, euh, madame. Paldies, priekšsēdētāji ministri Jorī, godējumi deputāti. Eiropas Savienības Eh, rīcībā kopš 1. janvāra ir jauna uzraudzības sistēma finanšu nozarē. Šī sistēma apvieno dziļu uh, tirgus uh, regulējumu reformu un stiprinās finanšu stabilitāti Eiropā. Es domāju, ka tas sniegs papildus iespējas un varēs stiprināt finanšu nozari, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu valstīs. Uh, Eh, iesākumā es gribētu vēlreiz eh, uzteikt parlamenta nozīmīgo lomu šajā procesā. Un ja šodien mūsu rīcībā ir efektīvāka uzraudzības sistēma finanšu nozarei, ja mēs šajā sakarā, eh, tāpat kā citos, ņemam vērā krīzes laikā gūtos secinājumus, tad uh, Mēs apzināmies, ka veidojot šo jauno arhi arhitektūru Eiropas uh, uzraudzības aģentūrā, izvirzot uh, uh, direktorus, uh, administratīvajās padomēs. Šī uz, izvirzīšanas procedūra notiek pilnā caurskatāmības Eh, caurskatāmībā, respektējot noteikums, ka, kas ir piemērojami ieceļot vadošo personālu Eiropas Savienības aģentūrās. Mēs saņēmām 275 kandidātus, kandidātu pieteikumus sešiem amatiem. Visus šos kandidātus mēs ārkārtīgi rūpīgi un objektīvi izvērtējām, eh, iesaistījām arī dažādās eh, institūcijas, parlamentu, tāpat arī Eiropas komisiju, un eh, šo te eh, institūciju viedoklis tika ņemts vērā. Mēs skatīsimies, lai arī uz priekšu šīs te procesas būtu caurskatāms, pareizi saplānots. Tādējādi jūs parlamenta ekonomikas un monetārā komiteja varēs vislabāk pildīt to būtisko lomu, kas te ir uzticēta. Jūsu parlaments jau agrāk ir izteicis un šobrīd arī izteic, izsaka augstas prasības šai te uzraudzības iestādē. Es domāju, ka jums ir pilnīgi taisnība. Es varu saprast šīs te jūsu prasības. Tās ir parlaments parlamenta leģitīmas prasības. Komisija uzskata, ka šīs iestādes prezidents un izpildu komiteja ir jāizvēlas izma, par pamatu ņemot viņu pieredzi, neatkarību, viņu ticību Eiropas idejām un ideāliem un viņu izpratni par uzraudzības jautājumiem un par finanšu tirgu reglamentāciju, par e, regulējumu. Dāmas un kungi! tādā garā mēs esam veikuši savu darbu līdz šim, ņemot vērā visus šos parametrus. Un tā arī notika kandidātu atlases procedūra, kas vēl nav beigusies. Parlaments un padomu nolēma eh, saskaņā ar 68. pāntu, ar kur tiek radīta šī aģentūra, eh, direktors un arī izpilda orgāni ir jāuzrauga Eiropas iestādēm. Eiropas komisija uzraudzīs, lai šīs regulas pāns tiktu ievērots. Eh, Godātie deputāti, jūs izteicāt savus bažas par algām un arī par maksimālo vecumu ierobežojumu šīm augstiem amatpersonām. Par šiem jautājumiem mēs esam veikuši plašu izpēti un esam centušies ieviest pēc iespējas lielu elastīgumu. Šos jautājumus mēs vēl izskatīsim pārskatot šīs te iestādes darbību 2013. gada beigās. Dāmas un kungi, es tāpat izprotu arī deputātu vēlmi nodrošināt labāku dzimumu eh, līdzsvaru eh, šajās te iestādes eh, gavgalī. Eiropas komisija kandidātu atlases procedūrā ļoti stingri ievēroju šo te vienlīdzības principu, ņemot vērā visus tos kandidātus, kas tika pieteikti Kā jau teicu, kandidāta atlas nav beigusies. Izpildu direktors. Uh, eh, izpildirektora amatam šobrīd ir divas kandidātas sievietes, kas ir ārkārtīgi kvalificētas. Pilnībā piekrītu Eiropas parlamentam, ka mums ir nepieciešama spēcīga šī uzraudzības iestāde, tā jābūt neatkarīgai, tajā nedrīkst būt nekāda politiskā iejaukšanās. Uh, prezidentam, izpild orgāniem ir jārīkojas pilnīgi neatkarīgi un tikai Eiropas Savienības interesēs. Parlaments un padome šos neatkarības principus ir definējuši 42., 46., 48., 52. reglamenta pantā. Eiropas komisija kā līgumu sargs nodrošinās to, lai šie panti tiktu arī pilnībā respektēti un iestāde būtu neatkarīga. Vēl piebildīšu, ka komisija arī darbosies dažādos šīs organizācijas, dažādajās struktūrās, eh, kā uzrauks un eh, nodrošinās to, lai visi lēmumi tik pieņemti Eiropas Savienības uh, interesēs. Tālāk par uzraudzības padomu. Eiropas komisija jau ir pasvītrojusi, ka gan no juridiskā, gan no politiskā viedokļa ļoti svarīgi, lai šajā padomē būtu ļoti kompetenti dalību valstu pārstāvji. Es jau esmu uzsvērs, ka varu sīkāk paskaidrot šo punktu. Dažas uh, valstis jau ir savus pārstāvis nosaukušas, ieteikušas, citas valstis vēl ne. Eiropas komisija uzraudzīs uh, lai valde būtu pilnīgi saskaņota ar Eiropas parlamenta vēlmēm. Proti, lai tā izskatītos tāda, kā to vēlas Eiropas parlaments. Vismaz divas reizes gadā dalību valstu pārstāvis saskaņā ar 40. rēgās pantu ieradīsies šajā te padomē. Un visbeidzot, dāmas un kungi, es piekrītu arī tai parlamenta vēlmē, kurā jūs sakat, ka šai uzraudzības iestādē ir nepieciešami pietiekami finansiālie un cilvēku resursi, lai tā varētu ticam pildīt savus pienākumus. E, jūs varat rēķināties ar Eiropas komisijas tehnisko palīdzību. Mēs nodrošināsim saskaņotību starp e, šīs organizācijas uzdevumiem un līdzekļiem, kas būs tās rīcībā, lai izpildītu šos uzdevumus. Godātā priekšsēdētājs kundze, deputāti! Es domāju, ka šobrīd mums ir jāskatās, lai uh, izpildu direktora izvēles procedūra beigtos pēc iespējas ātrāk, lai šis cilvēks varētu sākt strādāt. Ikdienas es saskaros ar uh, vajadzību pēc šīs te jaunās uzraudzības iestādes. Gandrīz vai katru dienu e, izskatot dažādus aktuālus jautājumus, es redzu, ka šāda iestāde ir vajadzīga kopā ar Eiropas padomi mēs eh, tādējādi uzlabosim sistēmu risku uzraudzību. Mēs uh, uzskatījām, ka no 1. janvāra jau šai organizācijai jāsāk darboties. Šis brīdis ir tas, kad mums visiem ir jārīkojas strauji, lai izpildu valde tiktu izveidota. Mēs ceram uz pilnu jūsu iestādes atbalstu. Komisija no savas puses, kā jau es teicu, darīs visu, lai likumdevēja vēlmes un lēmumi tiktu pilnībā ņemt vērā un lai šī uzraudzības iestāde darbotos tikai un vienīgi Eiropas Savienības interešu vārdā. Lies paldies komisāru kungam! Tagad izteiksies grupu pārstāvi Gozēsu kungs, tautas partijas vārdā. Divas ar pus minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ministr, godātais ministra kungs, komisāra kungs, šobrīd mums nav juridiskas debatas, šīs ir patiesi politiskas debatas par Eiropas nākotni finanšu regulējuma jomā. Ir beidzies viens darba posms, ko veicis Eiropas parlaments kopā ar padomi un Eiropas komisijas iedvesmas. Tādēļ runāšu skaidru valodu. Mēs šeit neuzjautrināmies, veidojot kaut kādu revolūciju, vai rādot savus muskuļus. Nē. Ne Līgumos starp padomi un uh, Eiropas parlamentu iekļautais gars ir jārespektē. Es domāju, ka šie teksti arī jāīsteno pilnībā pēc burta un pēc gara. Es gribētu pateikties Eiropas eh, komisijas pārstāvim komisāram par ļoti skaidro valodu, ko viņš šeit runā. Mēs nekad neesam apšaubījuši Eiropas komisijas viedokli. Uh, komisāra teiktais tiešām pilnībā saskan ar to, ko vēlas redzēt parlaments. Šī ir politiska rīcība, politisks akts. Ja mēs izveidojam kādas iestādes, tām nepieciešama arī līdzekļi darbības veikšanai. Mums ir zināms aizdomas par to, Eh, kāda ir dažu dalību valstu attieksme. Dažas dalību valstis vēlas izjaukt šo Eiropas uzraudzību, nevēlas Eiropā būt finansiālā uzraudzība. Mēs esam pret to. Mēs uzskatām, ja tas tā eh, tiešām arī būs, ka e, šī te iestāde nebūs pietiekami spēcīga, tad mēs jutīsimies kā krāpti, piekrāpti. Bēļģijas prezidentūras laikā mēs iesaistījāmies tik nopietni šajās sarunās. Šodien mēs vēl varam vērot, ka ir vairākas iestādes, kurām nav nekāda uh, nekādu pilnvaru to vadītāji netiek respektēti un dalību valstis mēģina graut to autoritāti. Šodien e, jums ir jādod atbildi ministrs kundze parlamentam. Es e, jūs ļoti cienu, mēs nākam no vienas politiskās grupas. Ir vēstule, ko es, ar ko es esmu iepazinies, tās, tā man šķiet kā pirmais uzmetums, un tā nav pietiekama. Tautas partijas atbild uz šo vēstuli ir vienkārša. Jums padomas vārdā ir jāsaka, jāapliecina mums, ka jūs varat parakstīties zem katra komisāra teiktā vārda, tad mēs būsim apmierināti. Eiropas komisijas deklarācija un paziņojums ļoti skaidrs, tur ir eh, runāts par pietiekamiem finanšu un cilvēku resursiem. Jūsu padomas vēstulē ir jāsaka, ka jūs pilnīgi pilnībā atbalstāt katru Eiropas komisāra teikto vārdu šovakar. Paldies! Lielas paldies Gozēs kungam, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Bulman kungs lūdzu. Divas minūtes. Gudētie kolēģi! Barņēkungs mums pastāstīja, kādēļ esam šeit. Esam šeit sanākuši šovakar tādēļ, ka Eiropas Parlaments ir veiksmīgi izveidojis Eiropas uzraudzības aģentūru, kas ir šī vārda cienīga. Tas nebija iekļauts dalību valsts darbības programmā vai padomas eh, darbības programmā. Pat komisijai bija zinām šaubas par to, cik tālu var izvērst šīs jaunās iestādes darbību. Taču padomēji un komisijai būs jāsaprot, kādi ir tie iemesli, kādēļ mēs esam nožabījušies par šo jomu Eiropas parlaments Un, manuprāt, katra Eiropas parlamenta politiskā grupa, ne tikai sociālisti, es dzirdu, ka deputāti no citām grupām arī to pašu saka. Tātad Eiropas parlaments visā savā pilnībā neļaus to, lai dalībvalsts šeit izspēlētu e, kaut kādas sacensības vai spēlītas un grautu iestāžu pilnvars. Mums šeit ir zināmas tiesības, mēs esam ievēlēti, lai jūs ar mums konsultētos ir dažas norādes par to, ka mums ir jābūt nobežījušies. Mēs saņemam vienu vēstuli, otru vēstuli ar sarakstiem. Un šo sarakstus mēs nevaram saprast, kandidātu saraksts, vai ir ņemts vērā, piemēram, dzimuma vienlīdzības kritērijas vai nē. Es nerunāju šobrīd par e, kandidātu profesionālajām iespējām. Nē, protams, ka šie kandidāti, daudz no viņiem bija ārkārtīgi kvalificēti un labi speciālisti. Daudz no viņiem jau savos iepriekšējos darbos ir parādījuši, ka spēja ļoti profesionāli darboties. Taču bieži vien šie cilvēki nav pierādījuši, ka viņi būs pietiekami neatkarīgi un autoritatīvi, ka viņi varēs stingri iestāties pret dalību valstīm tādā gadījumā, ja būs kāds konflikts. Mēs esam par to satraukušies. Manuprāt, līdzinējās procedūras nav bijušas veiksmīgas un apmierinošas, un rodas jautājums, kāpēc mēs nevarētu izmantot tādu pašu atlases procedūru, kā mēs kādreiz izmantojam Olaf eh, vadītāju izvēlē, kad Eiropas parlamenta viedoklis tika ņemts vērā. Uh, tagad izvēloties šo izpildu direktoru, mēs varētu arī ņemt, jūs varētu ņemt vērā Eiropas parlamenta viedokli, jūs joprojām jums ir šī iespēja parādīt to. Es gribētu jūs abus aicināt gan padomas pārstāvi, mūsu bijušo kolēģi, gan arī uh, komisāru kungu. Es gribētu abus jūs aicināt izmantot šo iespēju Jūs varētu ņemt vērā Eiropas parlamenta izteikto kritiku, jūs varat uzlabot sadarbību ar mums nākotnē, jūs varētu skaidri mums pateikt, kā tieši jūs atbalstīsiet jaunās prakses ieviešanu līdz 2013. gadam, un pasakiet lūdzu skaidru un gaiši, vai jūs interesē mūsu viedoklis vai ne attiecībā uz kandidātiem, eh, kas vēl joprojām kandidē uz šiem amatiem. Paldies Bulman kungam! ALDE grupas vārdā Gulārdas kundze, divas minūtes. Paldies, komisāra kungs, ministrs kundze, paldies, ka šovakar ieradāties pie mums. Mēs saprotam, ka jūs tikāt uzaicināti pēdējā brīdī. Paldies, ka sākāt sniegt mums atbildes. Kā daži kolēģi jau tos veica, es domāju, ka ļoti svarīgi skatīt kontekstā šie jautājumi, kas mūs motivē. Mēs mēnešiem ilgi kolektīvi esam veikuši cīņu par to, lai būtu kaut kāda pasākuma pirms krīzes un pēc krīzes. Iekšējā tirgu Eiropas Savienībā mēs veicinājām finanšu pakalpojumu paplašināšanos un uzplaukumu mēs esam, eh, mēs atbalstām šī sektora pārobežu raksturu un darbību. Tāpat laikā mums ir nepieciešami arī kopīgi noteikumi un uzraudzība šim banku sektoram. Godīgi sakot, sarunu laikā ar komisijas atbalstu mēs redzējām, ka mēs neļāvām uh, mēs redzējām, ka ir atsevišķas dalība valstis, kas joprojām negribēja laist šo uzraudzības trumpu ārā no savām rokām. Viņas nevēlējās, lai šī lieta tiktu risināta Eiropas līmenī. Komisāra kungs, jūsu izteikumi bija juridiski precīzi, taču tanīpat laikā, komisār, jūs atgādinājāt, ka eh, dažām valstīm tomēr vajadzēja atgādināt, ka ir jānosūta kandidāti un pārstāvi, kas būtu augstākā ranga speciālisti. Šai aģentūrai nepieciešama līdzekļi un iespējas darboties pilnībā. Mēs esam pirmie, kas vēlas, lai šī iestāde sāk darboties pēc iespējas ātrāk, jo mēs esam vainojami pie tās rašanās. Mēs nevēlamies nekādus uh, nekādus aizkavējumus. Mm, taču tāpat laikā mēs arī negribam sasteikt šīs lietas. Jūs pieminējāt dažus detaļu detaļ jautājumus, kas mums vēl ir jārisina un jāizpēta. Barņiekungs, es gribu jums pateikties par to skaidro valodu, ko jūs runājāt. Ministrs kundzes, jūs aicinātu bū, nebūt tik naivai. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks un likums ir augsts. Lielas paldies! Tagad zaļo un Eiropas brīvās alianses vārdā Gīgolda kungs pusotra minūte. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, manuprāt, šobrīd runa ir par sekojošo. Ja mēs skatāmies uz likumu būtību, tad mēs redzam, ka mums rodas šaubas par to, vai mēs pilnībā izmantojam visas iespējas spēcīgas iestādes radīšanā. Mēs redzam trūkums izveidošanas procedūrā. Līdz šim brīdim mēs kā parlaments neesam iepazīstināti ar pilnu kandidātu sarakstu. Mums rāda tikai gala rezultātu. Protams, ka būtu bijis pareizi mums nosūtīt šo parakstu jau pašā sākumā, piemēram, izpildirektoru kandidātu sarakstu, tāpat arī dzimumu līdztiesību mūs satrauc. Mums ir šaubas par to, vai dalību valstis tik tiešām šeit darbojas Eiropas interesēs, piedāvājot savus kandidātus. Vēl kāds jautājums, ko mēs pieminam savā vēstulē. Uh, tas ir bez pamatjautājuma. Blakus šim ir arī jautājums par atsevišķiem kandidātiem un viņu individuālo izvērtējumu. Mēs esam e, novērojuši, kāda ir, uz kāda ir uzklausīšanās procedūra. Viens no kandidātiem pat uzskatīja, ka šis, e, šī iestāde nav Eiropas iestāde, bet gan tikai uzraudzības iestāžu tīkls, kas nav Eiropas Savienības kompetencē. Uh, Mē, mēs nesaņēmām daudz skaidrs atbildes arī par viņu attieksmi pret finanšu lobbyiem un tā tālāk. Mums ir nepieciešama skaidra atbilde un nepārprotam atbilde uz šiem trim jautājumiem. Tagad Eiropas konservatīvo un reformu partijas vadās Vīmburna kundze vienmēr. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas konservatīvo reformātoru grupa apsveic šo iespēju apspriest šo jautājumu parlamentu plenārsesijā, bet mūsu grupa tomēr uzskata, ka visi trīs kandidāti, kuri tika priekšā stādīti ekonomikas uh, komitejā, vakar ir atbilstoši prasībām un cienīgi kandidāti, un es uh, pilnīgi noraidu kritiku, kas tika izteikta šovakar. Ir jāmeklē kandidāti, uh, pēc, eh, lielāk, eh, pēc iespējas lielākā kandidātu skaitā, lai nodrošinātu šo institūciju neatkarību. Tādēļ arī ir jāparedz atbilstoši atalgojums, ņemot vērā amatu atbildību un nepieciešamo pieredzi. Ir, eh, mums ir jāstrādā labāk nekā tas ir bijis šoreiz, nodrošinot procesa caurskatāmību un atklātību, un arī ir jānodrošina parlamenta viedokļa ievērošanu. Paldies! Un tagad pēdējās runātāja grupa vārdā ir Andrijāsens grupa Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kundze! Es uzskatu, ka nav nepieciešams iecelt šādus aģentūru vadītājus, jo arī šādas aģentūras nav vajadzīgas tagad tiek radīts jauns uzraudzības līmenis, vai tiešām tas uzlabos uh, uzraudzības iestāžu darbību. Es domāju, ka šādā veidā mēs radām tikai sajukumu, nebūs skaidrs, kas ir par ko atbildīgs. Vai tiešām šī iestāde varēs veidot tādus noteikumus, kas būs atbilstoši valsts lielākai finanšu teritorijai. Es par to ļoti šaubos. Es drīzāk domāju, ka noteikumi tiks uzspiesti Londonas Citijai. Un uh, bieži vien uh, tika eh, jau pastāvošie noteikumi ignorēti, un es šaubos, vai jaunā iestāde darbosies veiksmīgāk. Tagad katram kandidātam tiek piedāvāts tikai viens kandidāts, un tas ir ļoti de demokrātiski. Bet mēs jau esam pieraduši pie tā, gan ieceļot komisijas priekšsēdētāju, gan citus komisārus, gan arī citas amatpersonas Es aicinu visus balsot pret šiem un visiem citiem kandidātiem. Paldies! Tagad vārds Barņiekungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nevēlos runāt gari, jo Es gribu runāt atklāti, un to jau es arī teicu savā deklarācijā, kurā bija katrs vārds izsvērts, un tāpat viss bija ļoti skaidri izteikts arī manis un Stefkoviča kunga parakstītajā vēstulē. Es tikai gribētu pievērsties trim jautājumiem par iestāžu vadītāju autoritāti un neatkarību. Es ļoti priecājos par to, ka parlaments iestājas par to, lai šī iestāde tiešām darbotos neatkarīgi. Tas ir absolūti nepieciešām domājot par nākotni. Ja mēs paturam prātā, cik daudzveidīgi un atbildīgi pienākumi būs jāveic šai iestādei. Šeit tika pieminēts jautājums par reitinga aģentūrām vai par banku stresa testu. Šajos jautājumos tiešām būs nepieciešams nodrošināt šo institūciju ticamību, uzticamību. Tas bija pirmais punkts, ko es gribēju atgādināt, un uh, šajā jautājumā. Komisija eh, cer uz eh, parlamenta atbalstu un arī uz padomas piekrišanu. Otrs jautājums ir kandidātu izvēle. Par to tika daudz diskutēts un beigās tika eh, panākta vienošanās ar likuma devēja iestādēm. Protams, nevar noliegt, ka bija trūkumi un nākotnē mēs centīsimies procedūru uzlabot. Bet tomēr nav pamata apšaubīt izvēlēto kandidātu piemērotību. Es nevaru apsūdzēt uh, izvēlētos kandidātus kādos uh, negodīgos nolūkos. Mēs uh, tikāmies ar izvirzītiem kandidātiem, izve, izveidojām sārakstu un mēs uh, kandidātu izvēlē balstījāmies uz sarakstiem, ko mēs bijām saņēmuši. 275 kandidāti tika iesniegt, tos iesniedz dalību valstis Protams, mēs uh, esam gatavi šīs uh, izvēles uh, procedūras uzlabot, bet man nav pamata teikt vai domāt, ka mēs nevaram izvirzīt atbilstošus kandidātus, kas spētu pildīt savus pienākumus. Un treškārt par pārstāvību uh, šajā iestādē. Komisija apņēmas nodrošināt to, lai šāda pārstāvība tiktu garantēta. Un tas ir ļoti svarīgi, šis, šis punkts ir ļoti svarīgs, un mēs arī ceram uz parlamentu atbalstu. Tas es pats visu komisāru vārdā jums apsolu, ka mēs uh, rūpēsimies par to, lai šīs iestāde veiksmīgi varētu darboties nākotnē un nodrošinātu Eiropas līmeņa finanšu uzraudzību. Tā neaizstās dalību valstu uzraudzības iestādes, bet sadarbosies ar šīm iestādēm, uh, lai mēs varētu stāties pretī tiem riskiem un izaicinājumiem, kas šodien stāv mūsu priekšā. Un šīs uh, trīs uh, iestādes ir nepieciešams un arī sistēmisko risku padome ir jāsāk tūlīt darboties. Mēs nedrīkstam kavēties, jo tirgi uh, darbojas ļoti aktīvi un ātri. Paldies! Tagad vārds padomas vārdā Gjorī kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti. Es pirms gribētu atbildēt uz jautājumu, kas izskanēja biežais debatēs, vai mēs esam gatavi pārskatīt kandidātu izvēles procedūru aģentūru vadībai. Es atzīstu, ka 81. pāns uh, regulā arī paredz pārskatīt kandidātu izraudzīšanas procedūru līdz ot, 3, 2014. gada 2. janvārim un pēc tam ik pēc diviem gadiem balstoties uz praktisko pieredzi. Un es uh, ceru uz uh, veiksmīgu mūsu institūciju sadarbību un dialogu arī nākotnē. Un tagad es turpināšu savu uzrunu ungāru valodā. Godātie deputāti, mēs visi esam vienisprātis par to, ka šie jautājumi pēc būtības ir ļoti svarīgi. Mēs visi vēlamies stiprināt Eiropu, Savienību un tās institūcijas, tā skaitā uh, finanšu uzraudzības institūcijas. Mēs esam paveikuši ļoti grūtu uzdevumu. Parlaments un padomi kopīgiem spēkiem iz, izveidojuši šīs institūcijas, kuras būs spējīgas uh, reaģēt uz uh, pēc krīzes situāciju un garantēt, lai uh, tirgi veiksmīgi darbotos Eiropas Savienībā un lai nodrošinātu eiro aizsardzību. Mēs esam vienas prātas arī par to, ka šīm institūcijām ir nepieciešams atbilstošas pilnvaras. Es uh, jau pieminēju atbilstošās tiesību normas. Es jums piekrītu, ka šīm institūcijām ir nepieciešama arī politiska autoritāte. Tā, tas nevar būt tikai mm, kā papildinājums uh, dalību valstu institūcijām. Tā ir šīm jaunām iestādēm ir jākļūst par patiesām Eiropas Savienības institūcijām. Mēs uh, runājot par šo institūciju kompetenci saņēmām vēstuli no ekonomikas komitejas vadības. Es vēlos uzsvērt to, ka mēs garantēsim šo institūciju neatkarību dar neatkarīgu darbību un kā viena budžeta iestādes pārstāves varu apliecināt, ka tiks nodrošināts pienācīgs finansējums šo institūciju darbības nodrošināšanai. Matolčī eh, ECOFIN vārdā nosūtījis ir atbildes vēstuli ekonomikas komitejai, un es ceru, ka šī vēstule jums uh, šķitīs pieņemama. Padomes prezidentūra pilnībā atbalsta arī to, kas izskanēja Gozestunga runā, un es ceru, ka jums arī nebūs iebildumi pret izvirzītajiem kandidātiem. Līdz ar to debates ir pabeigtas. Un nākošais darba kārtības jautājums ir kopīgās debates par banānu nozari.